viedokļi cienīgi šī vārda. Paldies! Incīrs kundze, paldies priekšsēdētājs kundze. Kā sociāldemokrāta es esmu pilnīgi pārliecināta, ka vienlīdzīga sabiedrība, kurā ikvienam būtu iespēja izpausties, demokrātiska sabiedrība, tai ir nepieciešams sociālas vienlīdzības. Mēs redzam, ka no Venecuēlas cilvēki aizplūst un tajā nav nedz tiesiskuma, nedz sociālās palīdzības. Jau pāri pa 4,5 miljoniem ir no Venecijas devušies, Venecuēlas devušies bēgļu gaitās, un saskaņā ar apvienotajām nācijām šobrīd Venecuēla ir piemeklējusi vissmagākā bēgļu katastrofa. Es uzskatu, ka ikvienam cilvēkam, īpaši tik bagātā valstī kā Venecuēla, ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mums ir jāpieprasa, lai Venēcija, Venecuēlas iedzīvotājiem būtu pieejams pamat, pamat, pamat pakalpojumi. Paldies, un tagad izaskunai Bilbao Barandičai. Vienu minūti lūdzu no Reņū politiskā spēka. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Startautiskā eh, palīdzības konference Briselē vēlas palīdzēt eh, Venecuēlā nabadzībā Venecu nonākušajiem. 80% no bēgļiem dodas uz Venecuēlas kaimiņu valstīm, un šīm valstīm jau kļūst grūti visus bēgļus uzņemt. Parādās ksenofobiski izteikumi, un tas vēl viss kā papildinājums jau tā grūtībās nonākošiem. Jau ko, raugoties uz Venecuēlas krīzes ārējo dimensiju, mums ir jāņem vērā tas, ka cilvēki šajās kaimiņu valstīs netiek gaidīti. Mums ir jāmēģina rast risinājumu, kas palīdzētu Venecuēlai. Šobrīd politiskais režīms ir tāds, ka tas vairs netiek galā pats ar sevi. Valstī ir nepieciešamas brīvas vēlēšanas. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad Kempas kundze vienu minūtu lūdzu. Neredzu viņu zālē, Kempas kundze. Labi, tad nākamais Dāvids Lega, vienu minūtu lūdzu. Pan David Lega, pan posel. Godātais Lega kungs, vienu minūtu lūdzu. All right, thank you, Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies Borel kungam. Par Venecuēlas krīzi mēs runājām jau jūlijā, un tad es atgādināju visiem, ka Venecuēlā šobrīd cilvēki mirst no bada un tā ir patiesība valstī, kura patiesībā ir visbagātākā Dienvidamerikā. Tas viss ir Maduro dēļ, un tie, kuriem ir izdevies aizbēgt no Venecuēlas, bieži vien viņiem nav izsniegt nepieciešamie ceļošanas dokumenti, un līdz ar to viņiem nav pieejamas, pieejama pamat pakalpojumi. Bieži vien šie bēgļi nonāk eh, nelabvēlīgos dzīves, uh, un darba apstākļos, nemaz nerunājot par seksuālo vardarbību, kas tiek īstenota pret šiem bēgļiem. Venecijā šobrīd mēs piedzīvojam lielāko humanitāro krīzi mūsdienās. Mums ir jāizmanto pilnīgi visi rīki, kas ir mūsu rīcībā, gan eh, ieroču embargo, gan arī ceļošanas aizliegumi. Uh, Tie šajā parlamentā, kur iestājas par Maduro režīmu, tiešā veidā nogalina venecuēliešus. Un es esmu pārliecināts, ka visi tie, kas atbalsta Maduro un neiestājas par venecuēliešiem, nonāks ellē. Prieksēdētāji, paldies! Nākamais Andru Lakis kungs. Viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Pār par četriem miljoniem ir spiesti pamest Venecuēlu, jo viņi bija nonākuši tādā izmisumā, ka tiem vairs nebija ko ēst. Apvienoto nāciju statistika runā pati savu skaidru valodu un aplēses Uh, aplēses liecina, ka līdz nākamā gada beigām bēgļu skaits būs sasniedzis 6 miljonus. Mums ir nepieciešams ekonomiskās sankcijas, bet eh, šķiet, ka tās tikai vēl iedzen cilvēkus dziļākā izmisumā un krīze tikai padziļinās. Mums ir jātiek klāt eh, politiskajai elitei. Mums ir jāmēģina risināt šo krīzi politiskiem līdzekļiem, jo šobrīd Venecuēla nospiest uz ceļiem un mums Eiropas parlamentam ir kaut kas jādara. Mēs nedrīkstam atbalstīt šo režīmu. Paldies! Paldies, saka prieksēdētāja. Un tagad jums ir zilās karteņas jautājums. Sokola kungs jums vēlētos uzdot jautājumu, vai atbildēsiet, Andrulakis kungs? Jā, lūdzu. Lūdzu, uzliekiet savas austeņas. Andru Lakis, uzlieciet lūdzu austiņas, lai jūs dzirdiet, ko es jums jautāju. Karti. Vai jūs akceptētu Sokolkunga zilās karteņas procedūras ietvaros uzdoto jautājumu? Sokolkungs, lūdzu. Thank, thank you very much. I'm... Paldies. No tiesas priecājos, ka es dzirdēju kreisā spārna teikto par to, kas tad ir krīzes cēlonis. Vai Čavesa un Maduro režīmi ir vainīgi pie tā, ka Venecuēla ir ieslīgusi nabadzībā un badā, jā vai nē? prieksēdētāji. Paldies Sokolkungam un tagad eh, Andru Lakas kungam dodu vārdu 30 sekundes atbildēji lūdzu. Jā, paldies par jūsu jautājumu, Sokolkungs. Humanitārā krīze Venecuēlā un arī citās valstīs ir pelnījusi nosodījumu, un visi tie, kur ir atbildīgi par šo krīzi, ir jāsauc pie atbildības. Mēs neko neiegūsim tagad meklējot iemeslus, cēloņus un atbildīgos. Protams, Maduro kungs ir par to atbildīgs, ka šobrīd Venecuēlā valda traģēdija, bet tas mums neko nedos, ir jāpaliek cilvēkiem. Nākamā Žiljana Zofko viena minūte lūdzu. Prieksēdētājs kundze, godātais augstā pārstāvi kungs. Pirms eh, diviem gadiem mēs eh, piešķīrām Venecijas opozīcijai Sakarova balvu, tādējādi pasakot šīs valsts vadītājiem, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Valstī ir jāiedibina demokrātija. Diemžēl situācija ir tikai pasliktinājusies divu gadu laikā. 4,5, iespējams pat 6 miljoni ir devušies bēgļu gaitās pēdējo četru gadu laikā. Un ja tā turpināsies, tad aplēses liecina 6,5 miljonu venecuēliešu līdz nākamā gada beigām būs atstājuši savu valsti. Situācija šajā reģionā nevarēs atrasināt tikai un vienīgi ar starptautiskās sabiedrības pūliņiem. Tāpēc ir labi, ka komisija vēlas, lai valstī tiktu organizēta starptautiski uzraudzītas prezidenta vēlēšanas. Demokrātiju var atjaunot, un, protams, tas arī ir jādara. Tas ir vienīgais izais punkts no tumšā tuneļa. Nākamā Vordas kundze, viena minūte lūdzu. Venecuēlas bēgļu krīze šobrīd tiek uzskatīta par vissmagāko bēgļu krīzi 21. gadsimtā. Un tomēr mēs neko par to neredzam, mēs neko par to nevaram lasīt plašsaziņas līdzekļos. Lasām tikai par Sīriju, bet patiesībā Venecuēla šobrīd skaitļos Sīriju jau ir pārspējusi. Apvienotās nācijas eh, lēš, ka apmēram 6,5 miljonu venecuēliešu līdz nākamā gada beigām dzīvos ārpus savas valsts robežām. Tas ir vairāk nekā sīriešu. Ja mēs vēlamies efektīvi šo krīzi atrisināt, palīdzēt miljoniem venecuēliešu, tad, eh, protams, E, tieši sievietes, bērni un sirmgāvi cieš. Apmēram 17 miljoni venecuēliešu dzīvo badā. E, daudzi bērni ir nonākuši fiziskā vardarbībā, cilvēku tirgoņu rokās, seksuālas vardarbības apburtajā lokā. Un e, mēs tikpat kā neko par to nezinām. Ļoti daudz sieviešu un jauniešu vēlas stabilitāti, un, protams, ne tikai mums kā Eiropiešiem ir jāatbild viņu lūgumam, un mums ir jāizvairās no tālākas situācijas ekskalācijas. Nākamais eh, Sokola kungs. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem. Neticami, ka šajā palātā mm, no labās puses mēs dzirdam tikai eh, atrunas un eh, to tādas spekulācijas par to, kurš ir īsts vaininieks šajā krīzē. Mēs taču redzam, ko Maduro dara, kā tiek eh, sadalīti resursi, uh, notiek nacionalizācija, cenu totālā kontrole, un rezultātā pārtikas ražošana ir samazinājusies par 75%. Valsts pārvalda visu socialistiskām metodēm, kas nu jau ir sevi pierādījušas kā neefektīvas. Uh, un mēs zinām, kurš ir pie vainas, nu tad eh, jāsoda beidzot šī komunistiska, krimināla komunistiskā režīma atbildīgie. Paldies, Liberātska kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētājiem. Komisija. Jā, kad šis jaunais Venecēlas piedzīvojums sākās ar eh, šo populistu režīmu. Grūti bija paredzēt, kas notiks. Sākumā jau viņi bija gana dāsni, bet rezultātā mēs redzam, ko mēs redzam šo valdību, kas cenšas visu kontrolēt un totālu nabadzību valstī. Un tagad mums ir dilemma, mēģināt palīdzēt vai sodīt, sankcionēt uh, vai atbalstīt, kādu risinājumu piedāvāt. Oil uh, for food, tātad šī programma, tātad naftu, naftas vietā um, uh, apgādāt cilvēkus ar medikamentiem, pārtiku un tā tālāk, nu tā, tā, tā būtu reāla iespēja kaut ko um, darīt, lai palīdzētu. Paldies, Santos kundze! Paldies! Jā, cilvēku situācija Venecuēlā eh, ir eh, ārkārtīgi brutāla. 19% dzīvo zem nabadzības sliekšņa, daudz bērnu neiet uz skolu. Četri ar pus miljonu cilvēku jau ir devušies prom. Uh, no valsts. Eh, cilvēki tiek eh, pārvietot arī valsts iekšienē. Eh, līdz 20. gada beigām šo bēgļu būs daudz, daudz vairāk. Gan arī tikpat labi, kā dzīvo, cik dzīvo visā Portugālē. Valdība nav efektīva, visi pasākumi netiek īstenota laikā, ko tomēr pieprasa situācijas nopietnība. Īpaši pārvietoto cilvēku situācija izraisa bažas. Atbalsts, eh, kas tiek sniegts, eh, nav pietiekams. Vajadzīgi risinājumi, lai, eh, at, lai valsts atgūtu stabilitāti, un tas būs iespējams tikai un vienīgi tad, ja politiķi vērtēs uh, vairāk uh, cilvēku intereses nekā savas sautīgās intereses. Paldies! Um, Ivan Garcia del Blanco, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem! augsto pārstāvi. Mēs uh, redzam Venecijā mūsu laikmeta šausmīgāko krīzi, humanitāro krīzi, un um, pagaidām nekas nenotiek. Kop, starptautiskajai kopienai daudz vairāk jāiesaistās, daudz vairāk jāpalīdz, jāpiešķir daudz vairāk līdzekļu. Situāciju var salīdzināt ar Sīriju, tā ir īstā problēma, un runātāji šīs diskusijas ietvaros teica, ir nepieciešams politisks risinājums, ja nevēlamies uh, vēl traģiskāku humanitāro krīzi valstīm. Nepieciešams eh, risināt sarunas un vienoties, un jāatzīst eh, abu pušu redzējums, vajadzīgas alternatīvas. mūsu pasākumi līdz šim nav bijuši ļoti efektīvi, tātad jābūt drosmīgākiem un jārīkojas. Paldies! Eh, tagad Katarina Kiniči, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem, augsto pārstāvi. Pirms pieciem mēnešiem tepat mēs diskutējām par dramatisku situāciju Venecuēlā. Un te nu mēs esam šodien, diskutējot par to pašu. bet šo piecu mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies. Ir daudz vairāk bēgļu, kas dodas prom no valsts, bēgļu starpā ir arī daudz bērnu. Situācija uz vietas kļūst aizvien traģiskāka, nabadzība, vārdarbība, trūcība. Venecijas iedzīvotāji cieš, un šajā situācijā mums uh, jārīkojas, jābūt aktīviem, ņemot vērā īpaši to, ka tuvojas vēlēšanas. Humanā palīdzība arī ir eh, ārkārtīgi svarīga, lai palīdzētu cilvēkiem, jo cilvēki cietuši pārāk ilgi. Paldies, Karlo Fidancā, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Situācija Venecijā ir dramatiska. Mēs eh, novērojam eh, šīs bēgļu plūsmas eh, no Venecēlas. Mēs, teiksim, bija itāļu izcelsmes bēglis no Venecēlas, kurš tagad pieprasa pilsonību Itālijā. Tāda, piemēram, ir daudz. No valstī tuvojas vēlēšanas, tas ir jāizmanto, kaut kas jādara. Nu, teiksim, daudz eh, Venecijas iedzīvotājiem ir eh, spāņu, portugāļu, itāļu izcelsme, viņiem tā kā vieglāk būtu integrēties eh, Eiropā, bet mēs nemaz nevēlamies to redzēt, mūs neinteresē šī situācija. Šie, šie cilvēki ir kristieši, viņi dzīvojuši komunismā, un tagad viņiem nav ko ēst. Paldies! Mums četri cilvēki pieteikušies brīvā mikrofona ietvaros. Lopes Agilāra kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem, mm, augsto pārstāvu. Lātni lūdzam, atkal runājam par Venecuēlu. Vai ir bijusi Strasbūrā kāda sesija, kad netika runāts par Venecuēlu? Kāpēc? Jo situācija ir šausminoša. Mana ģimene dzīvo Venecuēlā liela ģimenes daļa. Mēs eh, Kanārijas salās daudz ko esam dzirdējuši par eh, šiem cilvēkiem kopš eh, pilsoņu kara laikiem, un mēs zinām, kas tur notiek. 4,5 miljoni ir devušies prom, lai, lai meklētu patvērumu. Daudzi ieradās Spānijā līdz 19. gadam. 19. gada beigām nu, tikai ne, vienas nedēļas laikā 4000 patvērumu pieteikumi uh, no Venecuēlas uh, tika iesniegti mūsu iestādēs. Un tam beidzot jāpieliek punkts. Tas tā nevar turpināties. Paldies! Dalīkundze, viena minūte. Paldies! Krīze Venecijā ir autentiska, ir uh, šausmīga un kļūst vēl šausmīgāka. ASV darīja visu, lai izolētu valsti, lai uh, vājinātu ekonomiku, lai uh, Venecijas iedzīvotāji ciestu badu. Tā kā nav brīnums, ka valsts šo krīzi piedzīvo. Nu, valsti vada cilvēks, kas netika ievēlēts demokrātiski, kas ir, kas uzurpējis vāru valstī, un mēs runājam par vairāk humanās palīdzības, bet tas ir Tā kā piedāvāt cilvēkam uh, maiziskalapu, kad viņš uh, stāv un skatās, kā deg viņa paša maiznīca. Nu, nevar tā mm, darīt. Uh, tā, tas nav īsts risinājums. Mums jāpiedāvā īstie risinājumi, mums jāstrādā ar Venecēlas iedzīvotājiem, kas vēlas um, atgūt cieņu un um, iztikas līdzekļus kaut kas jādara. Paldies! Nākamais runātais, paldies priekšsēdētāji, Borela kungs. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienība nu, jau vairāk par simts miljoniem uh, lielu palīdzību piespriedusi Venecijai un gatava piespriest vairāk, bet uh, ASV un uh, citi jau nozaguši no šīs valsts daudzus, daudzus miljonus, daudz vairāk nekā mēs viņiem piešķēram. Vajadzētu palīdzēt viņiem atgūt šos līdzekļus, kāpēc mēs atbalstām ASV sankcijas. Nu labi, uh, mums liekas, ka valsts līderis nav īpaši labs, bet kur pasaulē ir īpaši labs līderis, parādiet man šo valsti. Galu galā Parīzē uh, mums ir ļoti labi juristi, kas cenšas norādīt uz to, kas notiek Venecijā, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības, un šie juristi cenšas, atsaucoties uz starptautiskām tiesību normām, atgūt šos nozaktos līdzekļus. Varela kungs, palīdziet viņiem. Paldies, un um, tagad Kostelu kungs, pēdējais runātājs, Kastaldo kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, situācija Latvijā Amerikā vispār nav vienkārša, un te mēs redzam šo sadursmi starp uh, civiliem iedzīvotājiem un armiju. Šī krīze īpaši duras acīs. Valsts piedzīvo vissliktāko ekonomisko krīzi kopš eh, izveidošanas. Nav ko teikt, šī krīze ir um, visaptveroša, ir dziļa un uh, nepieciešami uh, palīdzības pasākumi, kamēr vēl ir laiks, kamēr vēl var kaut ko izdarīt, jo uh, Eh, valsts eh, administrācija sabruka, eh, iedzīvotāji cieši badu, iedzīvotāji dodas prom bēgļu gaitās. Starptautiskā konference Briselē oktobra beigās Kīto procesa ietvaros bija solis pareizajā virzienā, bet tikai pirmais solis mums jāturpina tas, kas tur tika iesākts, un noteikti jārunā vienā balsī. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas vicepriekšsādātājiem, Savienības uh, augstām pārstāvjiem, mm, ārlietas un drošības lietās. Borel kungam, lūdzu. Paldies! Es paldies um, godātie deputāti, priekšsēdētāji. Nu jā, situācija labi zināma. Mm. Jūs uh, uh, mani nepārliecināsiet, ka viss, ko esmu darījuši, bija nepareizi. Man gan ir um, problēma uh, saistīta ar uh, sirdsapziņu. Līdzīgas problēmas varbūt ir arī jums. Skaidrs, kas notiek Venezuelā, Maduro režīms. Uh, šai valstī šobrīd nav iespējas eh, kaut kādā veidā liederīgi izmantot savus resursus kopš 17. gada, kad tika piemērotas sankcijas. Eh, Venecuēla nav varējusi eksportēt 400 eh, tūkstošus barelu naftas dienā. Tas nozīmē, viņi zaudēja 8 miljārdus dolāru četras reizes uh, vairāk par uh, viņu īstenoto pārtikas eksportu. Un ja tas tā turpināsies, un ja ieņēmumi no naftas uh, samazināsies uh, līdz 60%, kā paredzēts, nu, tad uh, 300 tūkstoši cilvēkiem uh, vēl 300 tūkstoši cilvēkiem nebūs piekļuvas ne medikamentiem, ne pārtikai, nu, un bēgļu skaits vēl pieaugs, migrantu skaits vēl pieaugs, un mēs saprotam, kāpēc tas tā notiek. Jo valsts uh, netiek klāt saviem resursiem, nevar tos izmantot. Nu, protams, protams, tas neko, tas nav nekāds attaisnojums. Uh, Mēs, mums ir jākritizē Maduro režīms kā politiķiem. Neatkarīgi no tā, cik komunistisks ir diktators, mēs nevaram vienkārši ignorēt viņa darbību sekas, sankciju sekas. Un te runa nav tikai par politiku, bet arī par ekonomiku un sociālo situāciju. Nevaram. Mēs nevaram piedāvāt tik daudz, tik daudz humanās palīdzības, lai pabarotu miljonus katru dienu. Politiskā situācija ir viena lieta, un te jums, eh, kā es teicu, nav man jāpārliecina. Uh, Uh, mums jādara viss, lai notiktu vēlēšanas, lai politiskā situācija mainītos. Tā tiešām tas jums man nav jāsaka, bet um, tāpat laikā mums ir jāmeklē risinājumi, lai pārvarētu šo humanitāro krīzi e, sliktās ekonomiskās situācijas dēļ. Un parlaments teica, daudzas rezolūcijas tika pieņemtas par to, ka nevajadzētu piemērot tādas sankcijas, kas kaitētu Venecēlas tautai. Tas ir tas, ko jūs paši esat izlēmuši, tāpēc mēs nevaram ekonomiskās sankcijas pret Venecēlas tautu piemērot. Mēs varam sankcionēt režīmu. Nu, tikai režīmu. Bet nevar cerēt uz to, kā atrisināsim krīzi, uh, liekot cilvēkiem ciest badu. Te runa ir par politisko problēmu, kas jārisina politiski, un nevaram ignorēt to, kas valstī šobrīd nepieciešams, kā daudz arī teica. Nepieciešami risinājumi, kas uh, palīdzēs kaut kādā veidā aizstāt Uh, mūsu sniedzamo humano palīdzību. Um, mēs nevaram pusotru miljonu uh, uh, katru dienu piedāvāt Venecuēlai, kaut arī, arī ar to nebūtu gana, pat ja mēs to būtu varējuši. Runa nav par to, ka diktators ir komunists, tā nav galvenā problēma. Problēma ir tāda, ka ka valstī ir nestabila politiskā situācija, uz ko mums ir jārēģē. Un ko mēs arī darām? Mēs sūtām uz turienu diplomātus, mēs uh, risinām sarunas, un tā tas arī jādara. Bet vienlaicīgi nepieciešami uh, paralēli pasākumi, bet tie nedrīkst būt pasākumi, kas kaitēs tautai. Tā nebija mūsu vēlme, nekad nav bijusi mūsu vēlme, un uh, tā nedrīkstam rīkoties. Tagad uh, norādu uz to, ka arī Borelu kungam jāievēro laika grafiks. Tātad, sadarbojoties ar sadarbojoties ar uh, politiskiem sabiedrotajiem Venecuēlā, uh, mēs varam kaut ko mainīt tieši režīma ziņā, bet uh, ja mēs vēl vairāk kaitēsim valsts ekonomikai, nevaram cerēt sagaidīt pozitīvas pārmaiņas valstī. Paldies! Līdz ar to diskusija tiek noslēgta un balsosim nākamas plenāra sesijas ietvaros. Nākamais uh, punkts uh, ir um, Savienības augsta pārstāvja ārlietas un drošības politikas jautājums paziņojums par cilvēktiesību demokrātijas stāvokli Nikaragvā. Va, izmantosim brīvā mikrofona procedūru, var uzdot arī zilās kartiņas jautājumus, kā parasti. materiāli informatīvi atrodas pie ieejas zālē un uh, uzdot zilās kartiņas jautājumu uh, noteiktam deputātam var tikai pēc šī deputāta uzstāšanās. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Borela kungs būs pirmais, kas izteiksies ar ievadvārdiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī situācija ir uh, bažas raisoša. Mūsu uh, nostāja ir ļoti izsvērta. Mēs atbalstam mierpilnu, demokrātisku sarunu, kas tiek panākt sarunu ceļā. Nikaragus uh, Iedzīvotājiem jādod iespēja izvēlēties savus vadītājus brīvās un godīgās vēlēšanās. Mēs varam teikt šo pašu, ko uh, par šo tēmu sakām Venezuelā. Un uh, valdībai jāat jāatstāv un jārespektē cilvēktiesības un cilvēku brīvības. Mēs pagājušā janvārī šādu nostāju paudzām, kad Eiropas parlamenta mm, delegācija devās uz šo valsti un mēģinājām izvēle, izmantot visus instrumentus, kādi ir mūsu rīcībā, lai palīdzētu rast izēju no krīzes un atbalstītu cilvēktiesības. Šī gada sākumā Nikarabas valdība akceptēja mēģināt rast izēju sarunu veidā un izveidot un uzturēt politisko miera procesu. Bet ir skaidrs, ka valdība nav darbojusies veiksmīgi, lai īstenot šo apņemšanos. Daudzi no opozīcijas ir arestēti tieši pēc šīs apņemšanās. Politiskā brīvība nav izveidota. Reaģējot uz šiem negatīvajiem signāliem, ārlietu komiteja noteica mērķtiecīgas sankcijas 14. oktobrī. Tas nozīmē, ka tiek aizliegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā noteiktiem cilvēkiem un organizācijām, kas ir spēlējuši vienu no vadošajām lomām cilvēktiesību pārkāpumos šajā reģionā. Šīs sankcijas ir noteiktas, lai nekaitāt Nigaragas iedzīvotājiem. Ir trīs jomas, kurās ir jāsasniedz progress, lai mierpilna un demokrātiska izeja no krīzes situācijas varētu būt iespējama. Tātad valdībai jāizteno celtniena, mēs neko citu neprasam, bet gan prasam, lai sasniegtās vienošanās tiktu ievērotas un izpildītas. Mēs to gan publiski, gan, gan privātās sarunās vienmēr uzsmaram, ka uh, 14. Um, oktobra uh, vispārējās padomas secinājumi ir jāievieš. Un tāpat arī uh, citu institūciju noteikumi ir jāpildi. Pirmkārt, uh, politiskās brīvības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju aizlieguma novēršana. Jāatbrīvo ir politiskie aizturētie. Otrakārt, pilna sadarbība. Uh, ar uh, starptautiskiem cilvēktiesību uh, organizāciju pārstāvjiem, atgriežot uh, augstā pārstāvi cilvēktiesībās uh, biroja uh, atgriešanu. Treškārt. Vienošanās par uh, vēlēšanu reformu starp valdību un uh, opozīciju ievērot uh, pilsonisko sabiedrību šai uh, vienošanās. Uh, tekstā jāgarantē brīvas un godīgas vēlēšanas atbilstoši starptautiskiem standartiem. Tam jāatbilst uh, Eiropas uh, Savienības uh, ieteikumiem, ko sniedz vēlētāju novērotāji. Mēs esam gatavi atbalstīt vēlēšanu procesu ar mūsu zināšanām un iespējams arī ar vēlēšanu novērošanu nosūtīšanu. Priekšstādēkungs, godātie deputāti, Eh, Eiropas Savienība atbalsta Nikvarākas iedzīvotājus. Represijām jātiek pārtrauktām, jārespektē konstitucionālās eh, tiesības attiecināmas uz visiem eh, nikaragviešiem, šīs tiesības jāatjauno, ieskaitot runas brīvību un pulcēšanās brīvību, kā arī reģisko brīvību un tiesības uz mierpilniem protestiem. Tas ir tas, ko es vēlreiz vēlētos uzsvērt šodien tiekoties ar Eiropas parlamenta deputātiem un ceru, ka ar jūsu atbalstu mēs varēsim vēl lielāku spiedienu īstenot, lai pildītu šīs prasības. Paldies! Paldies vicepriekšsēdētāju kungam! Mūsu nākamais runātājs ir Lopes Gila kungs, tautas partijas vārdā divas minūtes lūdzu. Laura, dell'alto Es gribētu atzinīgi vērtēt augstā pārstāvja teikto. Krīze eh, Nikaragvā nozīmē, ka eh, Ortegas run, eh, run, rokās ir sakoncentrēta vara. Pilsoņi, žurnālisti un pilsoniskā sabiedrība tiek apspiesta demokrātija samazināta, tas notiek uh, nesodīti. Mēs uh, arī šodien atceramies uh, to, ka ne tikai Nigērijas iedzīvotāji, bet arī, piemēram, Maija Kopes, Beļģijas iedzīvotāji tika aizturēti tādēļ, ka piedalījās mierpilnās demonstrācijās un um, devās demonstrācijās pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņa atkal šodien ir uh, cietumā, jo atbalstīja sievietes, kas uh, sāka miera uh, bada streiku. Mēs vēlamies panākt to, lai cilvēktiesības un pamatiesības tiktu ievērotas lai tiktu ievērotas tās vērtības, kādas ir mūsu Eiropas dzīvesveida pamatā. Mēs nedrīkstam aizmirst arī tos Eiropiešus, kas ir krituši šausmīgo a, diktatoru rokās, a, jo ir a, centušies atbalstīt pamatiesības un demokrātu. Māja Kopens a, nav vienīgais a, gadījums, ir daudzi citi līdzīgi, un tādēļ Eiropai skaļi jārunā, lai šie cilvēki tiktu atbrīvoti. Paldies! Paldies, Latau Markaša kundze, sociāldemokrāta vārdā, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, augstais pārstāvi. Vēl atkal parlaments izsaka bāžas par politisko situāciju Nikaragvā. Mēs izsakām bāžas par to, ka notiek cilvēktiesību pārkāpumu, cilvēki tiek arestēti, tiesības uz informāciju netiek pildītas. Mēs zinām, ka aktīvisti, arī Eva Marija Kopens tiek aizturēti tajā brīdī, kad ūdeni un medikamentus dalīja pilsoņiem, kas bija sākuši pilsoņu streiku San Masao baznīcas tomā. Mēs zinām, ka Nikaragvā tiek uh, vajāti gan aktīvisti, gan arī viņu ģimenes uh, locekļi. Uh, šīs uh, akcijas tiek uh, vēl tikai intensīvāk īstenotas. Mēs esam solidāri ar Nikaragvas tautu. Mēs aicinām padomi ieviest uh, sankcijas, piemēram, iesaldējot finanšu līdzekļus. Uh, tiem, kas ir vainas par cilvēktiesību pārstāvjiem. Mēs vēlamies atsākt dialogu ar Pilsonisko aliansi. Mēs atbalstam mierpilnu risinājumu, nu, piemēram, bruņoto spēku samazināšanu, vēlēšanu sistēmas uh, reformēšanu, nelegāli aizturēto pilsoņu atbrīvošanu, un mēs ceram, ka humanās palīdzības organizācijas, kurām ir atsaukts juridiskās personas status, tas tiks atgriezts. Mēs aicinām augsto pārstāvi un Eiropas Savienību turpināt uzraudzīt situāciju, prasām to, lai Eiropas parlaments pēc iespējas ātrāk nosūtītu delegāciju uz Nikaragu. Visi, kas uh, pretojas sarežģītajā situācijā Nikaragvā, viņiem jāzina, ka viņu cīņa nav ignorēta un mēs neatstājam viņus likteņa barā. Paldies! Nākamais runātājs Nārda kungs Reņu vārdā divas minūtes lūdzu. Parēlkungs, es atbalstu un piekrīt tam, ko jūs teicāt, jo tas ir nepieciešami un realistiski. Atgādināšu, ka 1997. gadā Nikaragvas tauta sacēlās pret Simozas diktatūru un cīnījās par dik demokrātiju. Tādēļ Gonzāles uh, partija pilnībā atbalsta šo tautu. Un pēc visiem šiem gadiem atkal tautai jācīnās Ortegas darbības dēļ. Guarda Nacionāla bija agrāk, tagad ir ap bruņotas bandas, kas Nikaragus pilsētās izlai asins. Human Rights Watch un Amnesty International ziņojumos paustie fakti ir šausminoši. Nikaragvā nav ne demokrātijas, ne tiesiskuma, ne cilvēktiesību. Pamattiesības un principu, ko nedrīkstam aizmirst. Tādēļ ir kopēja parlamenta rezolūcija pat bez grozījumiem. Visi tie, kas nepiedalās, visi to, kas ir nosprauduši ideoloģiskas robežas. Mums ir jāizrāda solidaritāte ar tiem, kas pazuduši, ar tiem, kas ir spīdzināti. No vārdiem jāpaiet pie darbiem. Asociācijas nologums starp EU un Latīņu Ameriku politiku balstās uz demokrātisku rīcību. Un rīt balsosim par daudziem noteiktiem punktiem, proti jāprasa demokrātisks atrisinājums. Uh, godīgas vēlēšanas, sistēmu reforma, reforma tieslietās, jo pat laban to nosaka tikai prezidents. Un vēl ir jānosūta delegācija uz Nikaragu kopā ar Ramonu Hauregi arī um, tur uh, viesos. Bez tam ir jāsastāda saraksts personām, pret kurām jāvēršas ar sankcijām, un 355. pants asociācijas nolīgumā dād, dod šādu iespēju. Paldies! Mēcas kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Pēdējo mēnešu laikā Nikaragvas iedzīvot, Nikaragvas iedzīvotāji sastopas ar represijām, ko īsteno tās valdība. Simtiem cilvēku ir nelikumīgi aizturēti piedaloties miermīlīgās manifestācijās, un to skaitā arī Belģieta Amaja Kopinsa. Mēs nosodām Nikaragvas varas iestāžu vardarbību un griežamies pie Nikaragvas valdības, lai tā nekavējoties pārtrauktu vardarbību pret pati saviem iedzīvotājiem. Uh, Visi nelikumīgi aizturētie ir jāatbrīvo un pēc iespējas ātrāk jāorganizē brīvas un caurskatāmas vēlēšanas. Mūsu diplomātiskajiem spēkiem un korpusam ir jāturpina strādāt Nikaragvā, jāturpina atbalstīt pilsoniskās sabiedrības e, aktivitātes, bet mēs nedrīkstam pārņemt tādu kā maigo varu, mēs nedrīkstam kļūt didaktiski un domin dominanti. Mūsu zaļajam spēkam ir eh, jādomā arī par Eiropas eh, uzņēmumu atbildību un šo uzņēmumu lomu, kādu tie spēlē eh, situācijas destabilizēšanā. Mums ir nepieciešama pilnīgi skaidra, mums ir nepieciešama statistikas dati, kas notiek šajās kompānijās. Uzņēmumi ir jāsauc pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es esmu Eiropas parlamenta Dienvidamerikas delegācijas vadītāja un vēlētos pateikties visiem, kas devuši savu ieguldījumu šās rezolūcijas sagatavošanā. Mēs izrādām solidaritāti ar Nikaragvas iedzīvotājiem un iestājamies par viņu pamatiesībām. Paldies! Ter Nākamais Terčakungs. ECR grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātais Borela kungs, sociālistiskā e, režīma brutalitāte Nikaragvā turpina ap sevi sēt teroru un nāvi. Mēs esam rezolūcijas pieņēmuši jau vairāk kārt un visas, visi centieni no Nikaragvas ārpus kaut ko uzlabot šajā valstī neko nav devuši. Mēs esam brīdinājuši, nosodījuši un sankcionējuši nekas. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā, tūkstošiem tiek eh, spīdzināti, izvaroti Patiesībā situācija ir līdzīga kā Venecuēlā, jo šie režīmi ir kā divi režīmu dvīņi. Abi ir ārkārtīgi vardarbīgi, savu tautu apspiedoši un nedemokrātiski. Tos atbalsta Kuba, un Eiropas Savienība nevēlas saredzēt Kubas saiknes un savu ieguldījumu šajā putrā. Nikaragva un Venecuēla tajos eh, režīmi ir krimināli nosodāmi. Mr. Urban. Paldies, eh, Urban Krespo kungs. Go NGL grupas vārdā lūdzu viena minūte. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Vardarbība, apspiešana, Ortega Murillo režīms īsteno genocīdu pats pret savu tautu. Patiesībā mums vajadzētu piedāvāt politiskus, politiskus risinājumus, iestāties par politisko ieslodzīto atbrīvošanu, veicināt eh, pilsoniskās sabiedrības aktivitātes. Uh, Runāsim skaidru valodu. Daudzi e, šeit sēdošie deputāti kritizē Ortegu nevis tāpēc, ka viņi iestājas par Nikavaragas lapulāju, bet gan savu ekonomisko interešu vadīti. Ja mēs tiešām vēlamies palīdzēt Nikaragvas iedzīvotājiem, tad mums ir jāizrāda solidaritāte un mums ir jāatbalsta demokrātiskie centieni šajā valstī. Un eh, arī visā pasaulē tas ir jādara. Nākamais Zoido Albaras kungs, pusotru minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs, augstais eh, pārstāvi kungs. Rīt mēs eh, balsosim par rezolūciju, kurā Eiropas parlamenta deputāti atkal un kārtējo reizi nosodīs cilvēktiesību pārkāpums un vardarbību Nikaragvā. Uh, Diemžēl situācija nemainās, patiesībā tā pat pasliktinās. Un eh, šobrīd pat valsts tiesiskums ir apdraudēts. Pār par 800 tūkstoši jau ir pametuši Nikaragvu pēdējo gadu laikā un apmēram 300 ir noslapkavoti. Simtiem bez tiesas ir iemesti cietumā, tūkstošiem izslēgta no universitātes un tūkstošiem žurnālistu ir devušies prom no Nikaragvas, jo viņi vairs nevar tur strādāt. Situācija, kādu to raksturo demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība, ir vienkārši šausminoša. Kam tad vēl ir jānotiek, lai mēs nosodītu cilvēktiesību pārkāpējus un uh, īstenot konkrētas sankcijas. Jā, Eiropas Savienībā ar Nikaragu ir noslēgts asociācijas nolīgums, bet situācija Nikaragā šobrīd ir nožēlojama. Demokrātija kļūst vājāk ar katru stundu. Ko daram mēs? Tikai rezolūcijas. Mēs vēlamies iestāties par Nikaragas iedzīvotājiem un tāpēc pieprasam nekavējošu politieslodzīto atbrīvošanu kā arī pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu lēmumu pieņemšanā. Paldies! Paldies! Nākamais Lopes kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Paldies augstā pārstāvi kungam! Šodien mēs jau vairāk kārt esam dzirdējuši par traģisko situāciju Nikaragvā. Uh, Šajā valstī demokrātiskās tiesības tiek mīdītas kājām, un tā tas ir bijis pēdējos mēnešus, ja ne pat gadus. Protams, eh, ka situācijas samilst, un eh, problēmas ir arī mūsu attiecībās ar Nikaragvu, ar Nikaragas režīmu. Šobrīd studentu kustība ir ļoti spēcīga, cilvēktiesību aktīvisti tiek iemest cietumā, un es domāju, ka mums tas ir jānosoda, īpaši Amājas Kopēns lieta. Uh, Nikaragvā šobrīd cilvēki tiek spīdzināti, vai varat iedomāties spīdzināti? Protams, es pieprasu nekavējošu politieslodzīto atbrīvošanu, bet mums ir jāīsteno arī sankcijas, bet konkrēti pret Nikaragas valdības pārstāvjiem, nevis pret tautu. Tikai tā mēs varam cerēt izrauties no šīs absurdās situācijas, traģiskās situācijas. Un mums ir jāiestājas par pamatiesībām. Eiropas Savienība ir tā, kura palīdzēs Nikaragvai demokrātiskajā pārejas procesā. Nākamā Bilbao Barandikas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Nikaragva ir jāskatās uz 19. gada līgumu, ko mēs noslēdzām ar šo valsti. Tajā ir ierakstīts, ka e, tiks organizētas neatkarīgas un demokrātiskas vēlēšanas, bet tā vietā mēs esam redzējuši pāri par 300 noslapkavotu, kas ir piedalījušies mierīgās, de, mierīgās demonstrācijās. Morijo režīms ir dzemdējis krīzi, kuras risinājumu mēs neredzam. Un es griežos pie prezidenta Ortegas, lai situācija tiktu nekavējoties uh, risināta, lai mēs nenonāktu atkal 89. gada situācijā. Šobrīd Nikaragva ir tāda bezcerības saliņa un patiesībā situācija nemaz nav labāka kā Samosas diktatūra, pēc Samosas diktatūras. Un šobrīd daudzi, kuri pamet valsts, saka, ka Samosa bija pat labāks. Kanko uh, kungs, kundze, viena minūte lūdzu. Es atvainojos. Mana partija Mahdemes ir devusies un apmeklēja māju Kopensu. Viņa Managvā atrodas ieslodzījumā. Un eh, ieslodzījumā viņa atrodas tāpēc, ka viņa piedalījās miermīlīgā demonstrācijā pret eh, prezidentu. Uh, Tūkstošiem šādu cilvēku sēž Nikaragvas cietumos, jo viņi izgāja ielās, lai iestātos par savas valsts brīvību, par savu cilvēku cieņpilnu dzīvi, par demokrātiju. Ortega droši vien ir aizmirsts, ka savulaik viņš pats sēdēja cietumā, un eh, mums ir jāraugās, lai Eiropas Savienības Nikaragvas eh, nolīgums, kur mēs noslēdzām šā gada martā tikai tikt īstenots. Tur ir ierakstīti daudzi kritēriji par demokrātiju, ir nepieciešams brīvas un neatkarīgas vēlēšanas, un, protams, ka mēs turpināsim cīņu par cilvēku tiesībām. Amāja Kopins arī ir cerība pilna, ka reiz Nikaragvā valdīs pārticība, Nekavējoties ir jāatbrīvo visi politieslodzītie un, protams, arī viņa. Paldies! Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Nākamā Dēlīs kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Patiesībā šī ir tāda ārkārtīgi dīvaina diena. Katru nedēļu, kad mēs pulcējamies Strasbūrā, mēs nosodam ar dažādām rezolūcijām un sarunām demokrātiski ievēlētas valdības Centrāla un Dienvidu Amerikā. Nu, drusku dīvaini. Mēs pārmetam viņiem cilvēktiesību pārkāpumus un piešķiram marku, ka viņi ir monstri. Bet eh, kāpēc šie cilvēki šajās valstīs cieš? tāpēc, ka uh, eh, 18. gadā Amerikas Savienotās valstis uzspieda šai valstī ekonomiskās sankcijas tikai tāpēc, lai pasargātu savas kapitalistiskās intereses. Mums par to ir jārunā. Par destabilizāciju Latīņa Amerikā, kas pie tā ir vainīgs. Jā, varam runāt par Nikaragu, nākamā būs Kuba, bet eh, Morales. Eh, aizmirst, mēs aizmirstam, ka Venecuēlā un Nikaragvā ir likumīgi ievēlēti vadītāji, un Nikaragva tiešām ir drauds Amerikas Savienoto Valstu drošībai, kā amerikāņi teica vēl pagājuši gadu, nu tās ir muļķības. Arēnā. Nākamā arēnas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Paldies! Nikaragva šobrīd iziet cauri ģeopolitiskai krīzai, un tāda tā ir bijusi jau pusotru gadu. Daniels Ortega 18. gada aprīlī stājās pie sava, pie sava pienākuma pildīšanas, un šo pusotru gadu laikā ir nogalināti simtiem cilvēku. 19. gada septembrī apvienoto nāciju organizācijas publicētais ziņojums skaidri parādīja, cik lielā mērā tiek pārkāptas pulcēšanās brīvības, vārda brīvība, citas pilsoniskās brīvības. Šobrīd ir slēgtas avīzes, neatkarīgās avīzes, žurnālisti ir spiesti doties bēgļu gaitās, un tie, kas to nedara, tiek iemest cietumā un spīdzināti. Šobrīd tiesiskumam nav vietas šajā valstī. Mēs mēģinam ar pilsonisko sabiedrību veidot, dia, pilsonisko sabiedrību veidot dialogu un mēģinam, lai tiktu atbrīvot simtiem politieslodzīto. Iespējams, ka dialogs ar Nikaragas valdību vēl ir iespējams un tomēr cīņa pret šo rezi, režīmu ir tāda, ka mums ir jāpieprasa atbildīgo saukšanu pie atbildīgas atbildības. Šajā valstī ir jāveic arī starptautiskās uzraudzības misijas braukšanu uz šo valsti. Un mēs turpināsim sekot līdzi situācijai un, protams, debats arī turpināsim. Paldies! Mrs. Rodrīgas Ramos. Rodrīgas Ramos kundze viena minūte. Paldies! godāto augsto pārstāvi. Prezidents Daniels Ortega un uh, viņa sieva um, Rio kundze ir iedzinuši valsti strupceļam. Žurnālisti, mm, sociāla organizāciju līderi tiek uh, apspiesti. Man ir vēstule no organizācijas Ekvadoras. Uh, kas stāsta par cilvēkiem, kas nolaupīti, ieslodzīti, daži sevi paši ieslodzījuši baznīcā un pieprasījuši bērnu atbrīvošanu. Un šajā vēstulē Elizabete, viena sieviete stāsta, viņa 25 gadi, viņa ir slima, viņai nav medikamentu, viņai liedz piekļuvi medikamentiem. Ivāna Alvarez, Amāja Kopens un uh, citi pagājušo nedēļu uzsāka bada streiku, lai pieprasītu medikamentus šai sievietei. Ģimenes nezina, kur ir viņa bērni, bet viņi zina, ka viņi ir kļuvuši par politiskiem ieslodzītiem Nikaragvā. Situācija cietumos ir šausminoša, nepieņēmama. Tātad rezolūcijā pieprasām ieslodzīto tulītējo atbrīvošanu un eh, pasākums, lai izbeigtu mm, šo apspiešanu. Tad pasākums pret Ortega. Paldies, eh, eh, Homs Ginel. Paldies, situācija nav uzlabojusies kopš iepriekšējās rezolūcijas pieņemšanas, apspiešana tikai pieņema spēkā. Ieslodzīto mm, mums, mums tur ir arvien vairāk, mm, cilvēktiesību pārkāpumiem nekavējoties eh, jāpieliek eh, gals. Un eh, tagad